mums izpildīt trojkas programmu un vēlu visu to labāko nākošajai polijas prezidentūrai. Paldies, Gjorī kundzei! Līdz ar to diskusijas par šo punktu ir beigušās un varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Te ir runa par Alberta Desa ziņojumu KLP 2020. gada perspektīvā, kā risināt Nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriāliem aspektiem saistītās problēmas. A702022011. Vispirms došu vārdu referentam Desikungam uz četrām minūtēm. Priekšādātāja kungs, komisāra kungs, godāmie kolēģi, 50 gadus e, pirms 50 gadiem es sāku savu darbu kā lauksaimnieks, un kopš šī laika Mani, eh, man vienmēr seko līdzi um, Eiropas kopējā lauksaimniecības politika. Tas ir viens no Eiropas vienotības procesiem, bet, protams, ka pamati kāpē ir mainījušies. Pirmais uzdevums bija paaugstināt pārtikas produktu eh, ražošanu, lai mēs būtu neatkarīgi no pārtikas produktu importā. Pēc īsa laika mēs redzējām, ka Eiropa netika galā ar pārtikas produktu pārpalikumiem. Pēc tam, kad situācija normalizējās, ar vien tika ieviestas dažādas reformas. Šodien mēs diskutējam par atkal jaunu reformu par KP virzību pēc 2013. Eh, gada. Es esmu referents par KLP reformu līdz 2020. gadam, un es esmu priecīgs, ka mums izdevās panākt uh, kompromisu starp visām grupām. Protams, ne visas intereses varēja ņemt vērā, taču lauksaimniecības komitejā šis ziņojums tika pieņemts ar lielu vairākumu. Šis balsojuma iznākums ir skaidrs signāls komisijai, ka e, kādā veidā vajadzētu virzīt uz priekšu e, lauksaimniecības politiku, kāda ir lauksaimniecības komitejas vīzija. Un es ceru, ka kopējā lauksaimniecības politika arī pēc 2013. gada uh, būs tāda, zem kura varēs parakstīties Eiropas parlaments. Lisabonas līgums mums eh, dod attiecīgas pilnvaras. Es vēlētos pateikties eh, kolēģiem, kas eh, man palīdzēja, kas ar mani sadarbojās. Es vēlētos pateikties priekšsēdētājiem Paulo Castro, es vēlētos pateikties ēnu referentiem par uh, gatavību panākt kompromisus. Es arī vēlētos pateikties parlamentu politiskajām grupām, sekretariāta darbiniekiem un arī savam birojam un saviem tuvākajiem darbiniekiem. Par ziņojumu ir jāatcerās, ka pārtikas nodrošināšana un dabas resursu nodrošināšana ir viena no galvenajām prioritātēm ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Lauksaimniecības politikai ir jābūt arī konkurētspējīgai Patērētājiem ir vajadzīgi kvalitatīvi pārtikas eh, produkti, tāpat arī ir jādomā par eh, ilgspējīgu enerģiju. Ja ir jāsaglabā divi pīlāri lauksaimniecības politikā. Ir jānodrošina lauksaimniekiem plānošanas drošība šajos nākamajos periodos. Šajā ziņojumā ir skaidri norādīts, un te mēs atbalstām komisāru tajā, ka vajadzētu saglabāt eh, budžetu pašreizējā tā, tā apmērā. Mēs nevaram saprast Barozo teikto proti attiecībā uz to, ka otrais pīlārs būtu ievērojami jāapcerp. Mēs izsakāmies pret to. Galu galā mums ir ļoti svarīgs uzdevums. Mums ir jānodrošina kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana. Tā ir viena no galvenajām prasībām mūsu kompromisā ir jānodrošina taisnīgs sadalījums starp dalībvalstīm. Tas ir nepieciešami, lai mēs varētu nodrošināt eh, vienlīdzīgus spēles noteikumus konkurencei. Ir jāatsakās no vēsturiskajām atsauču sistēmām un eh, piemaksām. Tāpat arī ir jādomā par subsidiritāti un dalību valstīm, uh, kur ir ļoti daudz mazo lauksaimnieku. Tāpat arī tiek runāts par jauniešiem, par uh, gados jauniem lauksaimniekiem. Mums ir jānodrošina tādas maksājuma sistēmas, kas ļautu labāk izmantot sankciju sistēmas uh, ekoloģijas uzlabošanai. Mēs uzskatām, ka mēs esam atraduši tādu kompromisu, kuram rītdien varēs piekrist daudzi kolēģi. Tādējādi mēs dosim skaidru signālu par uh, šīs lauksaimniecības politikas turpmāko virzību. Tautas partijas grupa ar lielu vairākumu atbalstīja šo ziņojumu. Paldies eh, Desekungam. Tagad eh, dodu vārdu Čiolas kungam komisijas vārdā. Paldies. Priekšādātāja kungs, eh, referenta kungs, godāmie parlamenta deputāti. Šīs ziņojums tiek gatavots izšķirošā laikā. Laikā, kad Eiropas komisijai ir jāizvirza konkrēti likumdošanas priekšlikumi, kas ir jāiesniedz parlamentam un padomēji jau oktobrī. Es vēlētos pateikties referentam Deisekungam par darbu, ko viņš ir paveicis. par to darbu, ko viņš ir darījis pēdējo nedēļu un mēnešu laikā. Tāpat arī es vēlētos pateikties lauksaimniecības komitejas deputātiem par viņu paveikto un par ļoti rezultatīvajām diskusijām, kādas mums bija jau kopš šī darba pirmsākumiem. Daudzi no šī ziņojuma punktiem pilnībā atbilst komisijas viedoklim, un tieši to komisija vēlējās iekļaut dokumentā, par KLP reformu, kas tika gatavots pagājuši gadu. Ja runa par pārtikas drošību, mēs uzskatām, ka lauksaimniecībā tas ir ļoti nozīmīgi. Tāpat arī mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā šie divi pīlāri, kā tikko pieminēja Desakungs. Mēs uzskatām arī, ka eh, KLP ir jāapzaļumo, mums ir jāiet tādā virzienā, kur mēs varētu labi pārvaldīt dabas resursus. Tāpat arī ir jānodrošina uh, taisnīga finansējuma sadalē starp visiem Eiropas lauksaimniekiem. Ir vajadzīgs tāds budžets, kas atbilstu pārtikas un teritoriālajiem izaicinājumiem un dabas resursu pārvaldības izaicinājumiem. Tāpat arī es ņemu vērā to, ka es iekļaušu priekšlikumu e, paredzēt griestus tiešajiem maksājumiem, taču es vēlētos uzsvērt, ka lielais ieguldījums ko dod lieli holdingi, ja runa par nodarbinātību lauku reģionos, ir noteikti jāņem vērā, un to arī vajadzētu ņemt vērā tad, kad tiek eh, noteikti šādi griezti lieliem lauksaimniecības uzņēmumiem. Ja runa par vides faktoriem pirmajā pīlārā un stingrāko vides politiku, tad tie ir ļoti būtiski punkti klimata pārmaiņu pārvarēšanai, bet Arī, ja runa par sociālajiem izaicinājumiem, tie ļoti veicina 2020. gada stratēģijas izpildi. Tāpat man arī patīk, ka tie ir daudz skaidrākas saiknes starp eh, tiešajiem maksājumiem un dabas resursu aizsardzību. Es uzskatu, ka ir vajadzīga Eiropas dimensija, kas atbilstu maksājumu vienkāršošanas mērķiem. Tāpat arī es eh, atbalstu tiešā maksājuma nodalīšanu šīs nodalīšanas vērtību jau ir pierādījis tas, ka mēs virzāmies uz tādiem aprēķiniem, kas ir balstīti uz tirgu. Es priecājos, ka jūs reāli un konkrēti skatāties uz šiem jautājumiem. Ir jāatcerās, ka ir vairākas jomas, kas ir delikātas um, sociālā ziņā, un tieši tāpēc mums ir jāparedzē šī maksājumā saistīšana. Uh, Tiešie maksājumi turpinās spēlēt ļoti nozīmīgu lomu konkrētu reģionu atdzīvināšanā. Mums ir jādomā par tādām teritorijām, kur ir kur pastāv lieli trūkumi, un tieši tāpēc komisijas paziņojumā bija runāts par eh, papildu ienākumu gūšanu otrā pīlāra vajadzībām, kur ir runa par teritorijām ar eh, šādiem trūkumiem, ar mazāk attīstītām teritorijām. Paziņojumā par uh, lauksaimniecības politikas nākotni es runāju par atbalsta mehānismu mazajām zemnieku saimniecībām, un tur bija paredzēta vienkāršota administrācijas sistēma subsīdiju piešķiršanai mazajām zemnieku saimniecībām. Šīs saimniecības varētu atbalstīt otrā pīlāra ietveros, ja runa par pārstrukturizāciju. Tās spēlē ļoti nozīmīgu lomu ne tikai teritoriālajā dimensijā, bet arī ekonomiskajā dimensijā. Ir jānodrošina, lai tās varētu būt ekonomiskākas un varētu gūt vairāk pēļņas. Ja runa par tiešajiem maksājumiem aktīviem lauksaimniekiem, mēs pilnībā piekrītam jūsu vīzijai par KP nākotni šajā punktā. Mēs centīsimies atrast tādu definīciju, ko varētu piemērot visā Eiropā Tādējādi mēs varētu ņemt vērā arī specifisko situāciju konkrētās valstīs. Jūs runājāt par tirgus mehānismiem. Es ņemu to vērā. Taču spēcīgākā pārvaldība un spēcīgāks atbalsts ražotājiem un ražotāju organizācijām, kā arī cenu caurredzamība ir ļoti svarīgi punkti, lai uh, varētu pārvaldīt riskus. Un tieši tas arī tiks ņemts vērā mūsu ietekmes izvērtējumā. Uh, Balstoties uz to, mēs arī gatavosim konkrētus likumdošanas priekšlikumus. Tāpat arī es piekrītu tam, ka ir eh, jāveicina lauku attīstības pasākumi. Mums ir jānodrošina labāki veidi, kā stāties pretī klimata pārmaiņu izaicinājumiem un uh, daudzveidības saglabāšanas ziņā. Otrajā pīlārā mums vajadzētu runāt ne tikai par šiem uh, izaicinājumiem, bet mums vajadzētu domāt arī par tādu lauksaimniecības politiku, kas ir balstīta uz uh, zināšanām, lai mēs varētu ņemt vērā gan vides izaicinājumus, gan, gan arī konkurenci. Komisijā visi, tā skaitā arī Barozo kungs, uzskata, ka ir jāsaglabā otrais pīlārs uh, turpmākajā KLP. Gribēju nedaudz pieminēt uh, jūsu teikto par jaunajiem lauksaimniekiem. Uh, Attīstības politikai ir jāsniedz daudz dažādu atbalsta pasākumu šiem jaunajiem lauksaimniekiem, lai varētu izpildīt viņu vajadzības. Es arī skatījos uz to, ko varētu iekļaut pirmajā pīlārā attiecībā uz jaunajiem lauksaimniekiem. Es vēlētos, lai nākotnī dalībvalstīs gatavotu apakšprogrammas, kurās būtu iekļautas pasākuma paketes jaunajiem lauksaimniekiem, un tās arī tiktu uzskatītas par prioritārajām šajās dalībvalstīs. valstīs. Te ir runa par zemnieku samniecību izveidi, par tirdzniecības pakalpojumiem, par investīcijām, par modernizāciju un arī par uh, eh, samniecību pārstrukturizāciju. Kā jau jūs minējāt savā ziņojumā, mūsu politikai būs vajadzīgi resursi, pietiekami resursi, lai mēs varētu stāties pretī nākotnes izaicinājumiem. Mēs gaidām komisijas paziņojumu par nākamo daudzgadu finanšu plānu. Uh, Tas tiks prezentēts līdz jūnija beigām. Balstoties uz šo paziņojumu, mēs varēsim izstrādāt savu ietekmes izvērtējumu, salikt kopā komisijas priekšlikumu un sagatavot to līdz šī gada oktobrim. Vēlreiz paldies par jūsu ziņojumu. Esmu arī gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs, un labprāt uzklausīšu konstruktīvas debatas. Paldies eh, Čelus kungam. Tagad izteiksies komiteju pārstāvību. Pirmais izteiksies ar Seniskungs no attīstības komitejas. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, godāmie deputāti. Šodien mēs runājam par jauno KLP. Ir ļoti daudz kritiķu. Galu galā tā ir kopēja politika, kas ir novedusi pie tā, ka vide vairs netiek aizsargāta un arī attīstības valstu nākotne tiek apdraudēta. Pat daļai šiem kritiķiem ir taisnība, taču viņiem nav taisnība tad, kad viņi saka, ka līdzekļi kopēja lauksaimniecības politikai ir jāsamazina. Galu galā šī politika nerunā par lauksaimniecību, tā ir politika, kur ir runa par finanšu līdzekļu sadali starp Eiropas Savienības dalībvalstīm lauku reģionos. Ir jārunā par to, ka šeit dzīvo cilvēki, kas sergā mūsu upes, mežus un pļavas. Protams, ka ir jāparedz skaidri nosacījumi, taču, ja mēs vēlamies nopietni raudzīties uz šo lietu, tad mums ir finansējums jāpastiprina. Ir jānodrošina taisnīgāka kopēja lauksaimniecības politika, lai varētu virzīt tos priekš daudz veiksmīgāk. Paldies tagad eh, vides aizsardzības komitejas vārdā Kādenbahas kundzei vārds. Komisāra kungs, eh, godāmie kolēģi, ja mēs uzdodam jautājumus eiropiešiem, ko tad viņi sagaida no Eiropas Savienības politikas, tad bieži vien tiek pieminēta tieši veselība un vīde. Es domāju, ka šo kopējo lauksaimniecības politiku mēs varēsim arī izpildēt eh, šo pilsoņu prasības. Te ir runa par mūsu kā politiķu pienākumu. Es pārstāvu vīdes aizsardzības politiku, un tieši tāpēc es domāju, ka mūsu komitejai ir īpašs ieguldījums. Mēs vēlamies drošākus pārtikas produktus, kas tiek ražoti nevēršoties pret sugu daudzveidību. Te ir runa gan par eh, bioloģiju, gan arī par uh, ražošanas tehniku. Mums ir jādomā par uh, ūdeni, par gaisu, par augsni. Ir jānodrošina, lai dzīves telpa lauku reģionos attīstītos uz priekšu, un lai šie lauku reģioni nekļūtu par nabagmāju Eiropā. Ir vajadzīga tāda politika, kas uh, iekļautu visus reģionus turpmākajā attīstībā, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga nauda, kas ir, protams, taisnīgi un godīgi jāsadala. Paldies Kādenpahas kundzei. Itras um, Rūpniecības komitejas pārstāvis nav ieradies, tāpēc došu vārdu reģionālās komitejas pārstāvim Sikieski kungam. Ļoti atvainojiet. Um varu pastāstīt uh, Regi komitejas viedokļu. Ļoti žēl, ka mēs nevarējām pilnībā izmantot uh, lauksaimniecības komitejas atzinumu pilnībā. Mēs saprotam, ka šobrīd ir globalizācijas situācija, un tas savukārt nozīmē, ka mums ir vajadzīga stipra kopēja lauksaimniecības politika. Šādā veidā varēsim starptautiskajos tirgos veicināt mūsu konkurētspēju, mūsu uh, Uh, lauksaimniekiem garantēt ienākumus un arī, protams, piedāvāt patērētājiem iespēju pirkt produktus par cenu, ko viņi var atļauties un veicināt arī vides attīstību. Lai to visu izdarītu, ir nepieciešams, lai būtu skaidri kritēriji, izmantojami uh, kvantitatīvi kritēriji, tā lai pilnīgi visiem lauksaimniekiem būtu līdzvērtīgas iespējas arī attiecībā uz tiešajiem maksājumiem ir jāizmanto regulācijas līdzekļi, intervences līdzekļi un visi citi līdzekļi, kas nodrošina vienlīdzīgus apstākļus. Ir it īpaši jāatbalsta ģimenes uzņēmumi, runātais tiek pārtraukts, Sikierska kungs saka priekšsēdētājs. Paldies jums, un tagad lūdzu politisko grupu vārdā vispirms ir Danta kungs. Jums divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījami kolēģi! Pirmkārt, vēlos teikt, ka mūsu referents Alberts Ders ir paveicis milzīgu darbu, un ēnu referenti arī ir paveikuši ļoti veiksmīgu darbu. Mums šobrīd ir teksts, kas ir pietiekami ambiciozs, un par to mēs arī balsosim. Sešus mēnešus pēc iepriekšējā ziņojuma, kur bija nosprausti uh, vispārējie aspekti saistībā ar lauksaimniecības politiku. Uh, un komisija nolēma pārņemt vadlīnijas uh, savā dokumentā, kas tika mums prezentēt, uh, prezentēts novembrī. Uh, lauksaimniecības komiteja tika spriests par visiem šiem jautājumiem un pārskatīta KLP. Ideja mūsu iedzīvotājiem ir tāda, lai lauksaimnieki varētu saražot uh, labus produktus, nevis vienkārši lētus, bet uh, ļoti kvalitatīvus. Mums ir svarīgi pieņemt pat tādu filozofisku lēmumu, kāda ir mūsu vispārīgie mērķi. Po, uh, pozitīva pieeja šobrīd ir piedāvāta deskungu ziņojumā. Tiek runāts par to, ka ekoloģija ir vienlīdz svarīga, bet te pašā laikā ir jāierobežo arī uh, administratīvās nastas, kas šobrīd tiek uzliktas mūsu zemniekiem. Mēs gribam arī, lai attiecībā uz tiešajiem maksājumiem tiktu, platību maksājumiem tiktu risināti jautājumi par nevienlīdzību, un tas pats attiecas arī uz tirzniecību un uz tirzniecības veidiem. Šobrīd mums ir G20 par lauksaimniecību, attiecībā uz pamatresursu globālajiem tirgiem un arī par to, kā lauksaimniekiem ir jārīkojas globālajā situācijā. Mums ir jāsaprot, ka mēs neesam nošķirt no pasaules, ka mēs dzīvojam globālajā situācijā, līdz ar to, ja mums ir priekšlikumi, tad ir jāsaprot, ka ir jākonkurē ar visu pasauli. Rīt ir jā, jābalso par KLP politikas pamatnostādnēm turpmākajiem gadiem, un ir ļoti svarīgi pieņemt pareizus lēmumus, jo skaidrs, Eh, runātais tiek pārtraukts. Tagad lūdzu kolēģi Lefo, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, referenta kungs. Mišela Dantena pārtrauca, bet tas, ko viņš gribēja teikt, ir tas, ka ir ļoti svarīgi ražot pasaules līmeni. Jā, nu tas ir svarīgi, un par to vairāk kārt jau tika runāts arī komisijas paziņojumā. Uh, ir izdarīts mēģinājums mums skaidri parādīt, ka Eiropas Savienība joprojām gribētu uzturēt kvalitatīvu kopēju lauksamniecības politiku. Tā mēs varētu pabarot Eiropu un piedalīties arī pārtikas līdzsvarā visā pasaulē. Tas attiecas, protams, arī uz tirgus regulāci, re, regulatīviem instrumentiem. Par to mēs arī spriežam. Mēs vēlamies to visu teikt visai Eiropai Jautājums, protams, daļēji saistīts ar uh, pārtiks piegādes drošumu. Un jautājums viens no būtiskākajiem, jo šeit, protams, ir arī solidaritātes dimensija. Jā, ir KLP, tad ir jābūt solidāriem. Atceramies, ka pasaulē joprojām daudzi cieši no pārtikas trūkuma. Jā, protams, no vienas puses tirgus un ekoloģija ir mūsu pīlāri. Mums ir uh, jānodrošina arī zaļumošanas aspekti, un Eiropas līmenī ir jābūt pirmajam pīlāram, kas aizsargā mūsu dabu. Te pašā laikā ir tikpat svarīgi panākt kompromisu, par kuru mēs esam panākuši vienošanos galu galā, un jau ilgāku laiku esmu par to runājis, un jautājums ir par to, ka palīdzība tiek sniegta degresīvā veidā. ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki varētu strādāt lauksaimniecībā, nevis skriet prom. Nākamais jautājums, protams, ir par uh, atbalsta griestiem, un pēcpusdienā par to jau tika spriest. Es nedomāju, ka mēs varēsim šo problēmu atrisināt tik vienkārši. Līdz ar to, ja parlaments gribētu to panākt, tas ir ļoti labi. Bet, ja nebūs budžeta līdzekļu vismaz esošajā līmenī, mēs nevarēsim panākt neko. Atceramies, ko teica komisijas priekšsēdētājs par otro pīlāru. Varu teikt, ka otrajā pīlārā mēs nevaram akceptēt nekādas samazinājumas. Lielas paldies, Laifola kungs. Tagad lūdzu, Liona kungs, jums ir divas minūtes, vai Laina kungs, jums lūdzu. Priekšsēdētāji, vēlos pateikties maniem kolēģiem un ēnu referentiem, kas ir strādājuši kopā ar mani. Varu teikt, ka sākotnējā versijā Šīs uh, ziņojums bija bija sākotnēji bija labāks, bet izskatās, ka Desa kungs pēdējo mēnešu laikā viņi ir mēģinājuši ref, šo ziņojumu pārveidot, un, protams, viņi ir iekļāvuši šo to, ka mēs varam pilnībā atbalstīt. Varu teikt, ka šeit trūkst nopietnu lietu, šeit trūkst atbildes uz jautājumiem, ko uzdod mums normāli iedzīvotāji. Viņi maksā, tāpēc viņus interesē, kā tad ir, piemēram, ar maksājumiem, ar maksājumu atsaistīšanu. Mums par šiem jautājumiem ir jārunā. Nu, vairs nav saiknes ar uh, pārtikas ražošanu, tāpēc, ka notika šī atsaistīšana, un fundamentāli uz jautājumiem nav atbildēts. Bet varbūt šis ziņojums būtu uh, jā, jāvirza tālāk. Varbūt būtu jārunā par to, ka uh, platību maksājumi tiek piedāvāti mērķtiecīgi, jā, tiek nodrošināta konkurētspējīga lauksaimnieciskā ražošanā. Un tas ir tā saucamais uh, zaļumošanas process uh, platību maksājumiem. Komisārs ļoti pozitīvi raugās uz to. Ja mēs ejam pa šo ceļu, tad, manuprāt, uh, mums būtu iespēja arī atbildēt mūsu iedzīvotājiem, lai viņi saprastu, kam vispār ir domāti šie platību maksājumi. Jautājumi tiek uzdot arī par to, kādi būtu maksimālie līmeņi, un skaidrs, ka jo labāk ir atbalstīts eh, lauksaimnieku, jo vairāk viņiem ir motīva ražot kvalitīvu pārtiku, jo vairāk būs arī pārtikas tirgo, un, protams, iedzīvotāji būs apmierinātāki. Es ceru, ka mēs varēsim atbalstīt šo ziņojumu rītdien. Paldies! Lielas paldies! Lūdzu, Nikolsona kungs, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētājs arī izmantošu izdevību, lai pateiktos referentam Es domāju, ka tiešām situācija ir uzlabojusies sarunu gaitā. Diskusija bija ļoti sarežģīta, jo daudzi nepiekrita, un tāpēc es tiešām varu teikt, ka mūsu referenti turējās godām. Dažas lietas, par kurām es labprāt runāšu. Pirmkārt, vēlos teikt, ka tiek runāts par otro pīlāru, es uzskatu par ārkārtīgi svarīgu aspektu. Rūpīgi klausījos visā šajās sarunās par uh, zaļumošanu. Uh, Nu, es nezinu, parasti ar zaļumošanu cilvēki saprast diezgan atšķirīgas lietas, atkarībā no tā, no kuras valsts viņi nāk. Nu, es varu teikt, ka nav tā, ka var uzlikt šeit tādu svītru un teikt, šeit ir zaļumošana, šeit nē. Manuprāt, ir jābūt nopietnai attieksmi. Lafelkungs ļoti labi teica, ka šobrīd mums nav naudas. Un, ja ir nauda, tad tā ļoti rūpīgi jāinvestē. Ir jābūt investīcijām, kas ir atbildīgas. Atbildība ir arī parlamenta rokās, jo šeit mums ir normatīvie akti, komisija plāno piedāvāt mums normatīvu aktu projektu oktobrī, novembrī, un pirmo reizi mums būs iespēja būt līdzatbildīgiem, līdzatbildīgiem procesā un, protams, arī lēmumā. Es varu teikt, ka esmu pret tekstu esošajā situācijā, esošajā versijā un var atbalstīt tos grozījumus, kas ir piedāvāti, lai šos trūkums aizpildītu. Bet skaidrs, ka ja nav naudas, tad nevaram arī panākt labus risinājumus. Bet jautājums vienmēr ir par to, kā mēs tērējam naudu, vai mēs, mēs tērējam naudu gudri vai nē. Ļoti Maz tiek uh, runāts par uh, administrāciju, par birokrātijas apkarošanu, un cilvēki atkal runā par to, ka būtiskākais ir nodrošināt pārtikas piegādi, bet kas tad īsti ir pārtikas piegādes drošība? Uh, pēc desmit gadiem varbūt būs jauna krīze, bet līdz tam laikam mums būs lauksaimnieku trūkums, un viņi nevarēs saražot pietiekam daudz pārtiks. Paldies! Paldies kolēģim Nikolsonam. Nākošais runātājs Hoislinkungs divas minūtes. Dargie kolēģi un kolēģis, mūsu viedoklis ir tāds, ka ziņojums ir pareizā virzienā virzīts. Uh, Eiropas lauksamniecības politikai jākļūst taisnīgākai, videi atbilstošākai, un es domāju, ka šo mērķi esam sasnieguši ar šo ziņojumu. Eiropas lauksamniecības politikai jāatbilst arī klimata un bio daudzveidības mērķiem, arī viss tas ir ziņojumā minēts tai ir jādod arī ieguldījums uh, vidas attīstībā, un tam ir gatavs nodokļu maksātājs arī um, dot līdzekļus. Ir jābūt sadal godīgam sadalījumam starp um, dalību valstīm un arī godīgai tirzniecības politikai ar um, mazāk attīstītām valstīm. Tas arī ir ziņojumā. Gandrīz uh, 13 lielu grozījumi ir iesniegti, te, um, bet nu, mērķis ir rast tādu kopēju lielu kompromisu. Uh, un mērķis ir vienots, un parlaments ir pierādījis, ka mēs esam spējīgi politiski nākotnē strādāt. Daudziem punktiem būtu bijis jābūt formulētiem skaidrāk, formulētiem kā pirmā uh, pīlāra maksā uh, jumi arī daži vidas aspekti, nu, bet, nu, komisija tad uh, pildīs ar, uh, teiksim, iespēju uh, pildīt šo uh, līgumu un uh, īstenot to dzīvē jārada vairāk darba vietu, arī eh, komitejā par to runājām. Tāpat eh, lauksaimnieku loma tirdzniecībā tiek stiprināta, tas ir nozīmīgi. Un arī uh, eh, olbaltum, ja proteīna deficīts, par to jārunā. Mēs nevaram ilgtermiņā 30 uh, miljonu uh, platības. Uh, vienību apmērā importēt uh, produktus no citām valstīm, bet ļoti nozīmīgi ir, uh, lai būtu otrs pīlārs ļoti spēcīgs - lauku vidas attīstība, mm, negatīvā situācijā esoši reģioni un to attīstība. Un ja tieši šajā punktā Barozo kungs grib īsināt, nu tad viņš saskarsies ar masīvu pretestību parlamentā. Uh, jo tieši šeit ir lauku vidas attīstības iespējas, un mēs nedrīkstam atstāt novārtā uh, reģions, kas nav tik izdevīgā situācijā. Paldies! Paldies Hoislinga kungam! Nākāšais runātais Lija uh, Lehiarik. Priekšstādātāja kungs, uh, komisāra kungs, uh, ziņojums, kas ir iesniegts, tas uh, dod jaunu ievirs kopējai lauksaimniecības politikai. Uh, gan attiecībā uz kredītošanu, gan vidi, gan nodarbinātību, gan arī nozīmīgu preču ražotājam. Taču mēs nevaram šos mērķus sasniegt, ja nepalabo, neuzlabosim lauksaimnieku dzīves apstākļus. Situācija taškārt ir dramatiska arī uh, laukos dažkārt eh, drošības tīkls eksistē, bet nav pietiekams un ir uh, jāatgriežas pie publiskās intervences līdzekļiem, lai būtu uh, garantēta cena maziem vidējiem ražātājiem. Ekoloģiskie sociālie jautājumi, kā tos var uh, definēt ar šo brīvo apmaiņu uh, un liberalizāciju, kas izposta ģimenes uh, fermas un ģimenes saimniecības. Mums ir jā. Uh, jāstrādā aktīvāk arī ar uh, eh, FAO un uh, jāaizstāv dažādas tiesības. Tāpat arī ir nepieciešama daudz lielāka līdzekļa pētniecībai Eiropā. Un visbeidzot, runātājiem tiek atslēgts uh, mikrofons. Paldies kolēģim Leharikungam. Nākošais. Morvai kundze, Morvai kundze vēlas ko teikt par reglamentu. Jā, priekšsēdētāji, es ļoti atvainojos, bet mēs nedzirdējām tulkojumu angļu valodā. Iepriekšējo runātāju mēs nedzirdējām angļu valodā. Es biju īpaši interesēta šeit tekstā, un, nu, ja tas nav pārāk sarežģīti, tad varbūt varētu vēlreiz e, atkārtot šo runu, lai mēs varētu arī angļu valodā dzirdēt to. Vai vēl kāds uh, nav dzirdējis tulkojumu angļu valodā? Varbūt, ka tā ir tikai nu, tāda vietēja problēma. Šajās rindās mēs pārbaudīsim. Acīm redzot, kanāli bija nedaudz mainīti. Mēs risināsim šo problēmu. Um Lūdzu, Atvainojiet, nu noteikti jūs varēsiet šo runu noklausīties arī internetā, un nu, tulkojums noteikti arī ir kādā no kanāliem atrodams. Nākošais runātājs Fontāns kungs vienu minūti. Grazie, prezidente, komisārio, mēnensitūto. Priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, es Gribētu pateikties Desekungam par šo paveikto darbu un gribu teikt paldies arī visiem ēnu referentiem. Esmu īpaši iepriecināts par to, ka šajā ziņojumā ir norādes uz, piemēram, kalnu reģioniem. Un tāpat arī tiek runāts par mazo uzņēmēju atbalstu. Viņiem ir ļoti nozīmīga loma. Un tāpat arī tāda dēļ, ka uh, šie produkti, ko viņi ražo, ir uh, tik ļoti kvalitatīvi. Esam iepriecināti, ka tiek runāts arī par jaunajiem lauksaimniekiem, kas ir lauksaimniecības nākotne. Taču visi zinām, nu, ka lielā cīņa tagad būs par budžetu, un komisārs to zina pat vēl labāk nekā es, un mēs visi kolēģi negribam, lai uh, KLP uh, piedzīvotu līdzekļu īsinājumu, jo tas nozīmētu, ka lauksaimniecībā vairs nav tik ļoti liels nozīmes uh, Eiropā un līdz ar to arī lauksaimniecības produktiem. To negribam uh, tā pieņemt. Un noslēgumā gribu norādīt uz sekojošu punktu. Produkti, kas tiek ievesti. Protams, ka tas nav ar KLP tieši saistīts, bet nu tomēr ir. Jo ja mēs ievedam uh, kvalitāt, ne augstas kvalitātes produktus, tad tas arī kaitē mūsu lauksaimniecībai. Paldies! Paldies, nākošā runātāja Dodskundze. Priekšsēdētāji, un paldies Desa kungam par šo ļoti interesanto ziņojumu. Un eh, tāpat kā citi runātāji, arī es gribētu pasvītrot to, cik svarīgi ir nodrošināt adekvātu budžetu jaunajai KLP. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir pamatot mūsu budžetu ar argumentu, kas ir saistīts ar pārtiks nodrošināšanu ir rakstīts, ka mums eh, vajadzēs par 70% palielināt globālu lauksaimniecisko ražošanu. Es uzskatu, ka jaunajai KLP vajadzētu atbalstīt lielāks ražošanas mērķus. Mums nevajadzētu kaut ko tādu, kas eh, attiecīgi bremzētu mūsu pārtiks ražošanu. Es atbalstu arī šo te eh, divpilāru struktūru, un es arī atbalstu komisāru teikto, ka viņš arī atbalsta šādu divpilāru pieeju bet es negribu arī redzēt šo zaļo un pirmā pīlāra pasākumu situāciju, kad ir liels, liels izmaksas un arī liels grūtības zemniekiem. Tāpēc es gribētu, lai būtu lielāka elastība visā Eiropas Savienībā, lai arī struktūru ziņā. Paldies! Paldies, kolēģei Dots! Nākošais Laviekungs divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, referenta intensīvais darbs un arī ēnu referentu intensīvais darbs uh, šodien uh, vainagojas ar uh, ziņojumu, kas ir ļoti nozīmīgs Eiropai visu lauku reģionu izdzīvošanai. Jaunai uh, lauksaimniecības politikai jādod pilsoņiem uh, saņemt un uh, spēt iegādāties augstvērtīgus uh, lauksaimniecības produktus, un tādēļ ir nepieciešami jauni, efektīvāki instrumenti, kas arī būs vienkāršāki lauksaimniekiem. Nozīmīgi ir, lai lauksaimniekiem būtu arī uh, vieglāka pieeja resursiem. Mums jādomā par tiem tirgus instrumentiem, ar kuru palīdzību varētu efektīvi strādāt aizvien jaunās krīzēs. Bet uh, arī uh, tipiskie riski, tos jau pašā sākumā jāizslēdz. Mums jādomā par jauniem lauksaimniekiem. Viņi ir mūsu lauksaimniecības nākotne. Mēs teicām, ka mēs gribam saglabāt bioloģisko daudzveidību un arī īpašās ražošanas iezīmes eh, dažādos Eiropas reģionos. Lauka attīstība dod mums iespēju izmantot uh, cilvēku potenciālu pilnā apmērā, bet jādomā arī par konkurētspēju. Tādēļ gribu teikt komisijai, mums jādomā par lauka attīstību un tehnoloģisko attīstību. Lauksaimniecības komitejā pieņēma tekstu, kurā patiesi tiek runāts par to, ka tiek ieviests augstākās robežas tiešiem maksājumiem noteiktiem uzņēmumiem. Uh, arī par uh, degresīvo maksājumu tiek runāts. Un mēs runājam par uzņēmumiem, kas uh, ir uh, noteiktā izmērā, lai lielāki uzņēmumi, kas uh, jau tā gūst priekšrocības ar uh, savu, teiksim, ražošanas apjomu, lai par šo problēmu arī runātu. Jārunā par uh, finansējumu, un Eiropas parlaments patiesi negrib nekādus īsinājumus uh, uh, lauku vidas attīstības jautājumiem. Paldies! Vai jūs gribat uzdot jautājumu Lavija ar zaļo kartību kolēģi? Ja brīvā mikrofona procedūra? Nākošais runātājs Kapulas Santos, vienu minūti. Muito obrigado, senhora presidente. Queremos nós, o grupo. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs sociālistu grupā uzskatām, ka šī reforma padarīs eh, godīgāku un pienācīgāku, piemērotāku mūsdienām kopīgo lauksaimniecības politiku. Mēs uzskatām, ka ir ļoti daudz aktuālu jautājumu, kas ir saistīti ar sabiedrības dzīves nodrošināšanu, pārtiks nodrošināšanu, jums eh, cita starpā. Uh, Mēs mm, uzskatām, ka ziņojumā ir jāizceļ tas, ka KLP ir kopienas politika, tāpēc tā būtu jānotrošina ar kopienas resursiem. Es gribētu to pasvītrot. Un mēs uzskatām, ka ir pilnīgi nepieņēmami ka kaut ko griezt nost no kopīgās lauksaimniecības politikas. Mēs gribam, lai resursi būtu godīgāk sadalīti starp dalību valstīm un zemniekiem. Uh, Mēs gribam jaunu ražošanas sistēmu, kur būtu vides kritērija un sociālie kritērija. Mēs gribam, lai nodarbinātība tiktu atbalstīta. Mēs gribam, lai KLP pārsvarā būtu orientēta uz zemniekiem, lai būtu īpaši mehānismi tieši zemniekiem. Es domāju, ka arī parlamenta loma un Lisabonas līguma loma palīdzēs mums pārvērst reālos faktos tos mērķus, kas ir bijuši līdz šim te teorētiski. Paldies, Polsen kundze, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies Desa kungam par šo lielisko darbu. Ir tikai viens jautājums, par kuru es gribētu teikt saistībā ar lauksēmniecības politiku. Es gribēju atzīmēt atzīmēt milzīgos izaicinājumus, kas šodien mums ir globāli, mūsu priekšā tā, tā kā klimats, piemēram, elektrifikācija, bioloģiskā daudzveidība. Es varētu šeit piesaukt veselu rindu dažādu jautājumu, bet šajā kontekstā mums ir jāsaprot, ka tieši lauksaimniekiem vajadzēs tiekt galā ar šīm dabas un vides grūtībām. Tieši lauksaimniekiem vajadzēs strādāt ar šiem jautājumiem. Lauksaimniecībā mēs varam atrast vislabākos instrumentus un arī šo vides instrumentu izmantošana būtu zemniekam jāatlīdzina. Lauksaimniekam jāsaņem e, pienācīga atlīdzība par, par savu darbu un par instrumentu izmantošanu. Nākotne Es ceru, ka būs e, pārmaiņas, vairs netiks subsidēti ienākumi. Mēs gribētu redzēt samaksu par reāli padarīto darbu, lai nebūtu vairs subsīdijas, lai būtu pāreja uz maksājumiem par sniegto pakalpojumu vai izdarīto darbu. Protams, galvenais uzdevums lauksaimniecībā ir ražot pārtiku, ir nepieciešams, lai būtu pietiekams daudzums pārtiks produktu bet eh, vajadzētu maksāt par pārtiku tirgu. Par vidas pakalpojumu to nevar izdarīt. Eh, Vaļčikovska kungs, lūdzu. Forcijokovski, θα πάρει τον λόγο. Ένα lepto, παρακαλώ. Priekšsēdētā kungs, paldies. Deskunga ziņojums daudzos aspektos ir lielisks, bet, diemžēl, ne visos. Tas noraida ideju eh, par uh, tiešo uh, maksājumu izlīdzināšanu. Uh, tas aicina turpināt uh, abstrakt, šo absurdo praktiku, kad bagātie saņems vairāk nekā trūcīgākie zemnieki. Un jaunajās dalībvalstīs cilvēki par to ir patiešām satraukšies. Lauksaimniecības sektors kļūst vājāks un ļoti daudz zemes vienkārši netiek aktīvi apstrādāts, piemēram, Slovākijā, Polijā un citviet. Tieši tādēļ es aicinu kolēģus eh, no vecajām dalībvalstīm piekrist. Nu, beigsim šo nevienlīdzību, maksāsim vienādus uh, tiešos maksājumus. Es uh, vēršos pie Francijas kolēģiem. Jūs vēlējāties brīvību, uh, brālību un vienlīdzību, bet, nu, zinat, bez vienlīdzības nekādas brālības nebūs. Paldies! Tālāk Bovē kungs uz divām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, komisāra kungs, jā, es piekrītu. Piekrītu, ka ar brīvību un demokrāti ir uh, brālība lauksaimniekos un ir jābūt brālība arī ar uh, austrumu lauksaimniekiem. Piekrītu jums. Es domāju, ka mēs ejam uz priekšu lieliem soļiem pieņemot šo ziņojumu. Tas nebija sākumā vienkārši. Mēs drīzāk bijām tādā kā konfrontācijā, bet mēs esam nonākuši pie vienotu viedokļu. Un tas ir tas nozīmīgākais. Konsens ļauj aizstāvēt globālo projektu. Un es domāju, ka tas ir tas, uh, ar ko ir strādājis Eiropas parlaments. Mēs esam veiksmīgi strādājuši. Paldies referentam Desakungam un uh, arī deputātiem. Pirmais. Šajā tekstā mēs atkal apstiprinam to, ka ir nepieciešama vienlīdzība, taisnīgums un sabalansētība starp ražotājiem un teritorijām, un tas ir nozīmīgi. Mēs ļoti skaidri to sakam un apstiprinam, ka tiek uh, saglabāt nelielo ražotāju spēju strādāt. Tas ir nepieciešams kvalitātei, teritorijas biodaudzveidībai un tas ir nozīmīgi. Lauksaimniecībai jābūt agronomiskai un šis uzsvers uz ražošanu, uz šo lielo ražošanu ir pārvietojies. Uh, lauksaimniecībai jābūt iespējami arī nākošajās nāk, paudzēs, un tas nav ideoloģisks jautājums. Mēs esam norūpējušies šodien par to, ka ir uh, riski budžetam, un jāatbild ir pilnīgi skaidra, un tas, ko mēs sagaidām, ka mēs būsim otrā fāzē, ka būs likumdošanas diskusijas, jo šie lielie mērķi ir nosprausti un likumdošanas diskusijās redzēsim skaidri, kurā virzienā iesim, un to tad redzēsim. Un noslēgumā gribu paust dusmas, dusmas pret Vācijas nostāju. Ir samazināta piecas reizes vismaz, visnabadzīgākajiem Eiropā, un tas bija KLP, un es gribu uh, lai mēs atrast līdzekļus palīdzēt vismazā, visma, visnabadzīgākajiem, ir 80 miljoni pilsoņu Eiropā, kas neēna pilnīgi izsavācēti. Paldies! Un tālāk Rūbika kungam vārds. Ir padarīts liels darbs, un tomēr sagatavotais ziņojums ir ļoti vispārējs. Ziņojumā ir skaidri iezīmēts jauns virziens, lauksaimniecību zaļināšana, greenings. Tas varētu būt sava veida glābšanas riņķis neražojošiem zemniekiem, lai izvairītos no lauksaimnieciskās ražošanas, bet saņemtu platību maksājumus. Manuprāt, tālāk strādājot pie šī ziņojuma ieviešanas dzīvē, dzīvē um, jāievēro tas, kas ir pazudis. Ir pazudusi proteīna problēma, uh, nav iestrādāts jautājums par importa pārtikas preču kvalitāti nav atspoguļoti gmo jautājumi nepietiekami aktivizēts zemes degradācijas jautājums. arvien vēl nav skaidri formulēti tādi jēdzieni kā aktīvais zemnieks jaunais zemnieks taisnīgi platību maksājumi ģimenes saimniecības. diemžēl šajā ziņojumā ļoti daudzi zemnieki neatradīs atbildes uz savām problēmām un saviem jautājumiem. tas nākotnē jāpilnveido. Paldies! Tālāk Agņūkungs. Jā, zaļošana varētu būt termins, kas patīk eh, vieniem, bet daudziem nepatīk. Uh, viens otrs varbūt gribētu atmest uh, fermeru darbu vispār un pazustu no laukiem, ja tas tiktu ieviests jau šajā pavasarī. Lai strādātu efektīvi, tad ir jāuzliek eh, noteiktas robežas vienotajiem fermas maksājumiem. Bez tam es esmu informēts arī par to, ka e, būtībā ne tā dalībvalsts, kas ir kaut ko ietaupījusi, saņems e, pārpalikums, bet gan kopējais budžets. Vienotie fērumu maksājumi uh, izrādās nevarēs saņemt vienotos maksājumus tie, kas ražo ģēmo, bet tas ir muļķīgi, jo pasauli gal galā cieš no pārtiks trūkuma. Es domāju, pēdējās pāris ziemas ir, diemža, ir pārliecinājuši mūs, ka nekāda globālā sasilšana nenotiek. Uh, paldies! Norvais kundze nākamā. Paldies! Dargie deputāti! Noteikti Eiropas pilsoņiem būtu cits viedoklis par Eiropas Savienību, ja viņi redzētu, ka nauda, ko viņi iemaksā, proti nodokļu nauda, ko viņi iemaksā, ka šī nauda tiek eh, izmantota tikai uh, publiskiem mērķiem un labiem mērķiem tiek uh, izdota. Šai sakarā atbalstot uh, kopējo lauksaimniecības uh, politiku, par kuru runā des ziņojums, tiek skatīts jautājums arī par griestiem. Rīt balsojumā redzēsim, vai šie griesti tikt pieņemti, par uh, platību maksājumiem. Es gribētu lūgt jūs ievērot pilsoņu šo gud, taisnīguma uh, izpratni. Pieņemsim šos uh, maksimālos maksājuma apmērus. Mēs nedrīkstam zaļos un sarkanos barons uh, Eiropas Savienībā attīst, atbalstīt. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji Hērens Garsīs kundze. Dāmas un kungi, mēs šodien runājām par ļoti svarīgu ziņojumu par KLP reformu, bet es vēlētos komentēt par kādu citu tēmētu, kas arī mūs ietekmē un varētu ietekmēt to, ko mēs šeit aizstāvam. Nākošajā nedēļā Eiropas komisija prezentēs savus priekšlikumus par nākamo uh, finanšu periodu, finanšu plānošanas periodu līdz 2014. gadam, un komisija piedāvā apgriezt KLP budžetu kā tādu. Mums ir jāņem vērā, ka šis atzinums tiks e, pieņemts e, jau rīt, un Eiropas komisija ir jāņem vērā tas, par ko mēs nobalsosim, jo Tad, kad tiks samazināts budžets, mēs šajā dokumentā iezīmētos izaicinājumus nespēsim apmaksāt, piemēram, zaļošanu un tā tālāk. Mums ir jāpalīdz mūsu lauksaimniecības sektoram, bet kā mēs to varēsim izdarīt, ja eh, KLP tiks sašaurināta, ņemot vērā arī cenu nestabilitāti un svārstības Mēs ļoti labi zinām, kas notiek krīžu situācijās, un KLP gal galā nav tikai izdevuma kategorija. Tā piegādā mums absolūti nepieciešams, vitāli nepieciešams pakalpojums un produktus. Investējot lauksaimniecībā, eh, mēs desmitkārtīgi saņemam to atpakaļ pārtikas ražošanas un audzēšanas sektorā, un tas ir jāņem vērā nākošajā plānošanas periodā. Bez tam ir jāpatur prātā arī sarunas ar trešajām valstīm un PTO, jo ļoti bieži šie nolīgumi apdraud to, ka mēs Eiropā vispār turpināsim ražot pārtiku. Paldies, De Castro kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, eh, cienījamie kolēģi, Deskunga ziņojums atver jaunu fāzi kopējā KLP. Intensīvais darbs ko veica komiteja ilgu vairākus mēnešus. Vēlētos pateikt Dēsa kungam un visiem ēnu referentiem no visām grupām par ieguldītiem puliņiem. Šodien parlaments var skaidri izteikties un aizstāvēt savu viedokli par KLP nākotni. Tā ir fleksibla, zaļāka, ļoti skaidra politika vērsta uz jaunu cilvēku vajadzībām un viņu centieniem. Taču mūs satrauc tas, ka ir paredzēts otrajā pīlārā apgriezt līdzekļus KLP. Kādēļ? Lašot cauri ziņojumu un garīgas kungas ziņojumu par nākotnes budžetu, par kur mēs pavisam nesen plenārs uh, sēdē balsojām. Uh, e, KLP, e, lai to vispār varētu realizēt, ir jāsaglabā pašreizējais finansēšanas līmenis. Tādēļ mēs vēlētos eh, dzirdēt kaut ko vairāk par šiem jaunumiem. Vai tiešām pēkšņi noticis kas savādāks nekā jūs līdz šim esat teicis, eh, Rēmers kungs? Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Saku paldies referentam par eh, paveikto darbu. Uh, par uh, lauksaimniecības politikas um, nākotni pēc 2013. gada jālēmj, uz kurien vēlamies doties. Vai vēlamies uh, lauksaimniecību, kas būtu inovatīva, moderna, drosmīga, pašapzinīga, pa, uh, atbildīga un arī tirgus um, pats savīgs aktieris, vai gribam lauksaimniecību, kas karājas pie. pie um, benzīniskas sistēmas, ar kur tiek iepilnāti līdzekļi un uh, kurai nepieciešami uzmundrinoši vārdi. Jāpieņem lēmums. Mums ir nepieciešams veicināt modernās tehnoloģijas, nevis nebeidzamas diskusijas par ideoloģiju. Lai uh, uzņēmumi varētu plānot un droši plānot, mēs ik pār, pa, pa kāris gadiem nedrīkstam mainīt uh, virzienu, jo tas ir sarežģīti uzņēmumiem. Katram jāapzinās, ka jebkuras izmaiņas uh, nosaka to, ka būs jauni likumi, direktīvas, kas atkal izraisīs uh, izmaksas uzņēmumos un vienlaikus nepaaugstinās ieņēmumus uzņēmums liels vai mazs, mums ir jāinteresējas par to, vai tas ir, eh, teiksim, veiksmīgs ekonomiski. Un ir eh, vienalga, vai eh, tas strādā konvencionāli vai ekoloģiski, tik ilgi, kamēr izmanto ar resursus atbildīgi. Un nevajadzētu arī skaitīt, cik daudz dzīvnieku tiek uzturēt šajā uzņēmumā, tik ilgi, kamēr šiem dzīvniekiem labi klājas. Un mums ir nepieciešama droša pārtikas ķēde Eiropā, jo Eiropa nav viena pati pasaulē. Paldies! Paldies! Un tālāk uh, Faimon kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Visbeidzot, ir pienācis laiks, kad uh, vecajās un jaunajās uh, dalību valstīs lauksaimniecības politika uh, kļūs uh, vienlīdzīgāka un vairs nenotiks jauno valstu diskriminācija. Es tiešām ceru, ka mēs neredzēsim vairāk diskriminācijas nākotnē. Diemžēl es šādus elementus tomēr desa ziņojumā redzu. Es redzu Es ko šeit domāju? Es domāju šeit griestus, kas tiek noteikti tiešiem maksājumiem, bet tādās valstīs kā Čehija, piemēram, kum, mums vēsturiski ir lielākas saimniecības, un tāpēc es esmu pret šo griestu noteikšanu, jo tas samazinās uh, ražošanas efektivitāte Eiropas Savienībā. Lauksaimniecība gal galā ražo pārtiks produkts, bet šodien mēs redzam, ka mē, daudzi politiķi uh, vēlas, uh, lai lauksaimnieki kļūtu par bioloģisku kās degvielas ražotājiem. Smita kundze, pusotras minūtes. Kungs, priekšsēdētāji. Arī es ar saviem kolēģiem gribētu pateikties referenta kungam. Nebūtu nav viegli strādāt pie šī ziņojuma, un jāsaka, ka šeit ir bijis arī grupu darbs, ko es apsveicu runājot par tieši maksājumiem un arī par referents vērtību atsaukšanu, tas ir 15. punktā, tas nodrošinātu godīgu maksājumu sadalījumu, par to ir 16. Esmu no Skotijas, Skotijas Man ļoti patīk, ka šeit 82. punktā ir pasvītrots um, mazāk attīstītie rajoni. Un es domāju, ka es arī būšu priecīga, priecīgs redzēt 44. pantu par savstarpēju atbilstību, ka šeit ir nepieciešama lielāka proporcionalitāte. Uh, kolēģi vēl, kas man patīk šajā ziņumā. Man patīk godīga attieksme pret pašiem un pret visiem vēlētājiem. Ja mums nebūtu pirmais punkts, tad vispār nebūtu nekāda jēga. Pirmajā punktā mēs aicinām, lai KLP būtu spēcīga un ilgspējīga un lai būtu pastiprināta ar attiecīgo budžetu. Un tāpat kā pārējie kolēģi, arī es gribētu tagad eh, teikt, kas mums atraucies par šiem milzīgajiem samazinājumiem budžetā, par ko teica Barozo kungs, eh, bet par to ir jārunā komisijā ar dalībvalsti. Mums ir jābūt KLP ar visām ambīcijām, jo Eiropas lauksaimniecība ir izcila vēsture un mēs nedrīkstam zaudēt šo momentu. Tālāk. Debrunas kundze vienu minūtu. Paldies! Es gribētu pateikties referenta kungam par šo ziņojumu par KLP reformu. Balsojums šonedēļ parādīs Eiropas parlamenta cerības sakarā ar KLP reformu reformu un arī tālākais balsojums par finansēm piešķiršanu nodrošinās mums vīziju ceļu uz priekšu. Mums ir nepieciešama spēcīga un ilgspējīga KLP, kas balstītos uz diviem pīlāriem. Un lauksaimniekiem būs iespēja izdzīvot, arī nodrošināsim vidas aizsardzību. Ar šo pieeju ir atbalstīsim lauka ekonomiku, godīgu attieksmi, caurskatamību arī caurskatāmība visā pārtiks ķēdē. Mums ir nepieciešama zaļošana, arī pirmajā pīlārā, kur ir vairāk par vidi, šeit eh, vajadzētu skaidrāk visu noteikt, arī vieglāk izvērtēt, izmērīt sasniegto, un vēl mums ir nepieciešams pasvītrot to, ka ir nepieciešams skaidrs un spēcīgs otrais pilārs. Skota kundze, viena minūte kungs. Paldies, priekšsēdētājs Kota kungs runā. KLP ir Eiropas politika, un šī politika pēdējos gados ir mainījusies, lai ietvertu arī visas izmaiņas, kas ir notikušās starptautiskā jomā. Viss šīs izmaiņas notiek ņemot vērā svarīgs mērķis, pirmkārt, ienākumu garantēšana Eiropas lauksaimniekiem, budžeta samazināšanas apstākļos, un vēl ir arī citi mērķi, kas ir saistīti ar pārtikas produktu kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, resursiem, arī tas ir jāņem vērā. Un KLP dokuments, par ko mēs balsosim rīt, te vajadzētu radīt signālu par to, ka mēs negribam samazināt tiešu palīdzību, tiešos maksājumus, bet drīzāk mēs gribam nodrošināt līdzsvaru, lai sistēma būtu godīga līdzsvarota, lai nebūtu apdraudēta konkurences likuma un KLP mērķi un stratēģija līdz 20. gadam. E, šeit kopsakrība ir tāda, ka KLP varētu dot ieguldījumu ilgspējīgai attīstībai, ir jāņem vērā arī dažādi izaicinājumi, jāņem vērā arī šie produkti, kas ir pieņem, darbojas Eiropas Savienībā. Divas minūtes papastānkas kungs. Paldies, priekšstādētā dāmas un kungi. Spēcīga KLP ir ļoti svarīgi, jo lauksaimniecības sektors eh, dod pievienoto vērtību Eiropas Savienībā. Eh, šeit mēs redzam sabiedrisko preču ražošanu, arī diversifikāciju, tāpēc KLP budžetam ir jāpaliek vismaz tādā esošajā līmenī, tas, lai nodrošinātu to, ka ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, kas palīdzētu mums KLP mērķus eh, sasniegt. Uh, Finansējums sadalījums godīgā veidā starp zemniekiem ir ļoti svarīgs. Te ir nepieciešams e, turpināt pētīt šo jautājumu, un tāpēc tāds vienots likmes maksājuma pieeja netiek atbalstīta. Mēs plaši to noraidam. Mums ir nepieciešama objektīva kritērija, lai mēs varētu ņemt vērā arī dažādo valstu specifiku un ļoti pozitīvi arī redzēt priekšlikums uz galda. Tas ir, kas ierobežo tiešā atbalsta apjomu, arī jā, jāatbalsta aktīvā lauksaimnieka un atbalsta mazajiem zemniekiem koncepti. Vides jautājumi arī ir svarīgi, jānodrošina adekvāta kompensācija, nevajadzētu pārāk lielu birokrātiju lauksemniekiem ģenerēt. Runājot par lauksemniecības tirgiem un nestabilitāti, šeit ir gan klimata pārmaiņas, gan, gan krīzes. Mums eh, ir arī instrumentu kaste un politikas instrumenti un dažādas sviras. Mums ir nepieciešami krīzes pārvaldības fondi. Uh, Un es eh, arī domāju, ka ir jāstabilizē tieša stabila ienākuma plūsma un vēl ir jāatbalsta jaunie zemnieki. Paldies Desa kungam. Šis darbs ir bijis grūts, tomēr viņam ir izdevies panākt eh, kaut ko pilnīgi fantastisku. Un vēl par KLP. Mēs, mums nevajadzētu būt dalītiem, mums ir jābūt vienotiem šajā jautājumā. Paldies, Rodust kundze, viena minūte. Priekšstādājs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis, paldies referentam. Priecājos, ka sociālas politiska, sociāldemokrātiska ievirza ir skaidri redzama šajā ziņojumā. Mēs gribam ilgtspējīgu, ekoloģisku un sociālu lauksaimniecības politiku. Mēs gribam zaļumošanu un gribam pirmo pīlāru. Vides pasākumi tādi, kādi bijuši līdzinējā sistēmā, nav pietiekami, lai visa sabiedrība tos atbalstītu, bet tieši tas mums ir nepieciešams. Mūsu augstākajam mērķim jābūt uh, pārtikas uh, produktu ražošanu ilgtspējīgi un noturīgi ražot, kā arī lauku vidas saglabāšanu. Jānovērš uh, cilvēku aizbraukšanu no laukiem, ir nepieciešami cilvēki, kas lauksaimniecībā strādā un ar to saistītajās jomās. Komisijas plāni tādas ļoti būtisks īsinājums veikt nākošajā daudzgadu finanšu plānā nekādā gadījumā nav akceptējama. Mums ir nepieciešams spēcīgs otrais pīlārs lauku attīstībai. Tas ir vajadzīgs Eiropas labā. Un visi tie, kas vēlas īsināt um, līdzekļus reformas, nebūs, viss paliks uh, kā bijis, un to Eiropas pilsoņi nesapratīs. Paldies! Paldies! Jūs nedaudz pārrunājat savu uzstāšanās laiku. Lūdzu, es aicinu visus tomēr turēties pie jums atvēlētā laika. Un viena minūte ir viena minūte. Un tagad Ašvorta kungs. Parlamenta prasība saglabāt, ja ne palielināt eh, KLP budžeti ir pārāk optimistisks. Ir grūti laiki un budžeti nav neierobežoti, manuprāt. Šiem priekšlikumiem ir jāiztur pārbauda pret realitāti. Mums ir jāatgriežas pie īstām KLP prioritātēm. Pārtikas drošība, pārtikas nekaitīgums, jaunās tehnoloģijas, bioloģiskā daudzveidība, konkurēt spējīga eh, tirgus vadīta industrija. Tādai ir jābūt mūsu lauksaimniecībai. Komisijas priekšlikumi šo virzību ir zaudējuši. Tajos nav koncentrācijas un ir pārāk samudžināti bet Alberts Des ir izklāstījis ļoti eh, tādu jūtīgu un labu eh, satvaru, kurā mēs varam veidot nākotnes reformu. Paldies! Un tālāk. Kustingers kundze. Paldies, priekšstādājs kundze. Deskungs ziņojumā uh, tiek ievērota uh, vērota, lauku. Uh, konkurētspēja, arī vidas atbilstība un ekoloģiskums. Es domāju, ka uh, ir ļoti izsvērts šis ziņojums. Ja runiet par multinacionālajiem koncerniem, kas saņem tādas summas, kas nav uh, attaisnojamas, tad šeit ir jāmaina situācija. Tautas partija atbalsta lauksaimnieks un lauksaimnieces, jāsamazina birokrātija, jāpārveido sistēma. Un līdz ar to papildus kontrolu ieviešana jānorāda, jo tā nebūtu saprātīga. Un jābūt pilnīgai skaidrobai par sekojošo. Patērētāji sagaida, lai Eiropas lauksaimniecība kļūtu vēl ekoloģiskāka un ilgspējīgāka. Un tam ir nepieciešama pasākuma, kuriem ir finansējums. Es esmu pret īsinājumiem lauksaimniecības politikas budžetā. Uh, Presa ziņo, ka komisijas priekšsēdājs Barozu uh, vēlas īsināt lauku vidē uh, un lauku attīstībai plānotos uh, līdzekļus, tad es teikšu skaidri. Tie, kas īsin šeit līdzekļus, tie, nu, burtiski tā kā pārtrauc um, iespēju funkcionēt. Un, uh, komisijas priekšsētājiem vajadzētu ievērot parlamenta viedokli. Kopējā lauksaimniecības politika ir, lauksaimnie, ir kopējo politiku viens no visbūtiskākajiem veidiem. Globālā konkurence skar arī lauksaimniecību. Mēs nedrīkstam jaunas, um, jaunas uh, smagas uh, nastas uzvot lauksaimniecības pleciem. Gluži otrādi, ir jāveicina inovācijas, ir jāveicina spēja inovēt, un tas būs par labu visām, uh, visām lauku teritorijām. It īpaši pasākumiem jauniem lauksaimniekiem jānodrošina nākotne. Lauksaimniecības nākotne lems par uh, Eiropas uh, piegādes drošību. Paldies! Ja pēres, Paldies tālāk Garsie Pereses kundze. Priekšsēdētāji, šīs pēcpusdienas debatas ir skaidri parādījušas, ka šis parlaments atbalsta kopienā balstītu KLP, kas varēs risināt nākotnes izaicinājumus - nodarbinātību lauku teritorijās, pārtikas drošību, ekoloģiskos izaicinājumus, un mēs nevaram pieļaut uh, apgriezt pašreizējo KLP budžetu Un tas ir jāpasaka pilnīgi skaidri, ir vajadzīgi pietiekami finanšu resursi, lai mēs ar visiem šiem izaicinājumiem tiktu galā, lai mēs varētu garantēt ieņēmumus eh, lauksaimniekiem. Mums ir jāizveido tādi tirgus instrumenti, kas ļauj mums uh, Eh, kaut kādā veidā kompensēt un mīkstināt cenu svārstības, bet ko mēs esam novērojuši, piemēram, augļu sektorā. Jaunākā LP ir jānodrošina tas, lai mums būtu tādi instrumenti, kas mums ļautu uh, atbalstīt tos sektorus, kas ir darboties spējīgi. Paldies un tālāk, eh, Gerlings kundze. Paldies priekšsēdētāji un paldies Deskungam par ļoti interesantu un informatīvo ziņojumu. E, jautājums ir ļoti uh, sarežģīts, un tāpēc, protams, par kaut ko jūs esat viensprāts un par kaut ko nē. Runājot par izdevumiem KLP, ir svarīgi, lai būtu pilnīga atskaitīšanās spēja mūsu pilsoņiem, ņemot vērā strauji pieaugušās pārtikas e, cenas. Uh, un arī brīdinājums par to, ka pārtiks pietrūks. Acīm redzot, ir jāpalielina produktivitāte un efektivitāte. Jā, mums ir jābūt rūpīgiem attiecībā uz vidi, bet pastāv briesmas, ka mēs izveidosim retorisku ziņojumu, kur mēs sāksim runāt par zaļošanu pirmajā pīlārā, par atteikšanos no efektivitātes, kurai patiesībā ir jā, mm, kas ir jāizslēdz. Tāpēc es esmu pret to, ka lielajiem uz, uzņēmiem, lielajām fermām tiek uh, noteikti griesti platību maksājumiem. Tālāk ieglas kundze. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, cenīt tās kolēģis, godātie kolēģi. Nu, pašā sākumā gribu pateikties uh, referentam, gluži sirsnīgi to teikt, par viņa atdevi, par to, kā viņš ir strādājis un par izturību, lai panāktu šos kompromisus. Nu, tas nebija vienkārši, bet mēs esam sasnieguši labus kompromisus. Mēs atbalstam konkurētspējīgu un ilgtspējīgu Eiropas lauksaimniecību. Tas nozīmē, ka mēs ražojam pārtikas produktus, nu, lauksamnieki tos ražo visaugstākajā kvalitātē. Mēs veidojam arī kultūru vidi, kas ir, par ko varam būt lepni. Tur ir arī turismi iespējas, mēs daram labu sabiedrībai, mēs sagādājam darba vietas, un tas ir attiecināms uz lauksaimniecību. Tur tiek radīts darbvietas arī la, turismā, Tas viss sabiedrībai dod ļoti daudz ko, bet maz saņem no sabiedrības un arī šī, mm, šī atgriezniskā saikne uh, ir nepieciešama un visa lauksaimniecības budžeta ietvarās jāstrādā tā, lai nebūtu nekādu īsinājumu. Komisāra kungs, mēs jūs atbalstam, lai būtu lielāka uh, ekoloģijas. Uh, iesaiste un zaļumošana pirmajā pīlārā, bet tas nedrīkst novest pie tā, ka tās valsts un tā, tie lauksaimnieki, kas jau tagad īsteno ļoti ambiciozas vidas eh, programmas otrajā pīlārā, tiktu diskriminēti ar šo jauno pieejas principu. Šeit atrod tādi risinājumi, lai varētu abām pusēm piemērots risinājums rast. Tagad vidas programmas. Vidas programmas ir dārgas, Un ja lasu rak, laikrakstos, un daudz kolēģi par to runāja, ka otrais pīlārs um, iespējams tiks uh, īsināts, tad es to kategoriski noraidu. Ir nepieciešams spēcīgs pirmais pīlārs, bet mums ir nepieciešams spēcīgs otrais pīlārs. Un mēs, komisāra kungs, jūs atbalstīsim šajos centienos. Sirsnīgs paldies! Paldies! Un tagad uh, Bāģī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Čološkungs, parlaments, komisija un padomi ir viensprāts, ka kopējās lauksaimniecības politikas budžets jāsaglabā vismaz tajā līmenī, kā pat labam tas ir. Ļoti nozīmīgs ir saglabāt divu pīlāru sistēmu, arī tiešo maksājumu sistēmu un būtiski dot līdzekļus lauku vidas attīstībai. Tāpat jāuzlabo konkurēt spēja, jāveicina vides apziņa Vēl vēlos pieminēt inovācijas, pētniecību un tehnoloģijas, jo šīs jomas ir līdzekļi tam, lai izaicinājums attiecībā uz klimatu pārmaiņām, biodaudzveidību un ūdens apsaimniekošanu varētu pārvarēt. Arī uh, jaunajās um, dalībvalstīs nepieciešams finansējums jāievēro, lai šie maksājumi novestu pie godīgiem apstākļiem arī vēl pēc 2013. gada. Nozīmīgi ir uh, iespēju vienlīdzība arī jaunās dalību valstīs un nedrīkst mazie uh, uzņēmumi izspēlēt pret lielajiem. Paldies! Paldies, tagad Sābu kungs. Kundze. Sarbu kundze. Ah, euh, atvainojiet, atvainojiet, tagad gan Tarabēlas kungs, lūdzu jums vārds. Paldies. Nu, uh, 1200 grozījumu bija kopumā un tādēļ uh, sociāldemokrāti. Uh, Nelielu skaitu grozījumu iesniedza un uh, Lefāla kungs, kas bija referents, uh, ļoti aktīvi strādāja un kopā ar citām grupām un referentiem sasniedz ļoti ambiciozus kompromisus. Man liekas, ka nozīmīgi ir, lai lauksaimnieki, aktīvie lauksaimnieki saņemtu uh, atbalstu, lai rūpētos par ilgspējīgu lauksaimniecību, vidas principu ievērošanu, labāku resursu izmantošanu, kā arī vēr, cīnītos pret uh, Uh, klimata uh, pārmaiņām. Ir nepieciešams spēcīgs pirmais uh, pīlārs, godīgāka līdzekļu sadalīšana starp dalību valstīm un starp lauksaimniecības sektoriem. Un pirmo reizi esam šādu degresīvu palīdzību sistēmu izveidojuši balstoties uz darba vietām un vidas principiem. Par jaunajiem lauksaimniekiem. Uh, Mēs mēģinam tos iedrošināt, proti, nu viss uh, ir darīts un uh, vēlos aicināt komisiju, kā arī parlamentu uh, veidot jaunu lauksaimniecības politiku, kas būtu kopēji un kas mums ir nepieciešama. Paldies! Paldies tagad Sārvokundze. Domnul președinte, domnule comisar, avem nevoie. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, mums ir nepieciešams uh, lauksaimniecības sektors kam būtu adekvāts budžets. Lai šādi varētu nodrošināt pārtiks piegādes drošību Eiropā. Lauksaimniekiem ir tiesības saņemt cienīgu darba apmaksu. Tam ir jābūt kopējās lauksaimniecības politikas attīstības bāzē. Jāgarantē kontinuitāti un vienotību tiešiem maksājumiem starp um, dalību valstīm un starp uh, lauksaimniekiem uh, esošās lielās atšķirības jāizlīdzina. Es atzinīgi vērt vērtēju komisijas viedokli vienkāršotu programmu ievies nelielajiem um, lauksaimniekiem un arī programmas jaunajiem uh, lauksaimniekiem. Tas viss dos ieguldījumu lauku vidas attīstībā, lai uh, būtu arī paudžu uh, kontinuitāti un lai lauksaimniecībai būtu nākotne. Paldies! Paldies, Sārbo kundzei! Esam noslēguši diskusijas. Um, kurās piedalījās um, deputāti, kas bija iepriekš pieteikušies. Tagad uh, brīvā mikrofona procedūra. Daudz kolēģi grib uzstāties. Visiem nevarēšu dot vārdu bet došu lūdzu jums vārdu vienu minūti, bet no nu lūdzu vienu minūti ievērojot jums ievēroto laiku. Antonesko kundze lūdzu. Jā, Antonesko kundze nav zālē. Tagad Gaļinovska kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Manuprāt, Desa kunga ziņojums satur vienu būtisku uh, nepilnību 16. punktā. Tas ir pretrunā ar vienlīdzības uh, principu un kon vienlīdzības konkurences principu kopējā tirgū. joprojām pastāvēs atšķirības tiešajos maksājumos dažādās dalībvalstīs. Daži saņems 200, 250 eiro par hektāru, e, trī, daži saņems 3,5 līdz 400 e, par hektāru. Un šeit nav dalījums starp vecajām un mazajām e, vai jaunajām dalībvalstīm. valstīm bet ir jābūt vienlīdzīgiem noteikumiem un nosacījumiem konkurencei, un tiem ir jābūt un jāizriet no objektīviem kritērijiem. Paldies, ka turējāties pie jums atvēlētā laika pirīlīkums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. KLP e, eh, svarīgums ir neapšābāms tā ir spēlējusi milzīgu lomu attīstoties Eiropas Savienībai un nodrošināt pārtikas drošību. Eh, tā ļauj mums arī cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Un šodien KLP uzņems jaunas lomas un funkcijas, un tādēļ ir jābūt nepieciešam finansējumam, lai tā varētu izvirzītos mērķus sasniegt, īpaši uzmanību pievēršot uh, augstas kvalitātes pārtiks ražošanai un e, ņemot vērā arī mazo zemnieku intereses. Pastoties uz cenu situāciju un cenu nestabilitāti, ļoti, e, ļoti daudz jautājumu par to, kā mēs nodrošināsim pārtiks apgādes drošību. Svārstības tirgū ir e, jāapkaro pirmajā pīlārā ar noteiktām anticikliskiem pasākumiem. Paldies! Ferērskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs ziņojums īsnībā nerisina nākotnes izaicinājums, kā ir teikts virsrakstā, taču tas runā par šīs dienas satraukumiem. Tieši tādēļ mēs esam piedāvājuši grozījumus, ja mēs vēlamies attīstīt esošo KLP. Un es esmu pret Eh, eh, tirgus regulēšanu, bet ir jābūt noteiktiem intervences mehānismiem situācijās, kad tas ir nepieciešams. Visām valstīm jāļauj ražot tālāk, runājot par mm, piena kvotām. Tās ir nepieciešams, lai aizsargātu ražotājus jūtīgākās valstīs. Arī vīna sektors ir uh, skarts. Uh, Mēs piedāvājam, lai mums būtu lauksaimniecības apdrošināšanas fonds, kuru nodrošina attiecīgs rezerves fonds, kas varētu atbalstīt zemniekus dabas katastrofu gadījumā. Jaņem vērā arī vidas aizsardzības jautājumu, lauksaimniecībai jābūt ilgspējīgai. Un tas nav ņemts viss vērā šajā ziņojumā. Paldies! Atcerieties, ka jums ir atvēlēta tikai viena minūte brīvā mikrofona procedūrā. Tagad Blanša kungs. Nē, mis Bronsa kungs. Runājot par KLP, mums ir jāizmanto tā, cik labi mēs varam. Ko es domāju par desu ziņojumu? Nu, tas ir. Uh, drusku tā kā leģenda, kurā kaut kas ir labs un kaut kas nesevišķi, šķērs atbilstība vīdes eh, aizsargāšana, ainavas saglabāšana un papildus maksājumi par to. Jā, it kā tas viss ir labi, bet klimata pārmaiņas, man liekas, kas jau ir eh, pilnīgi tāda kā reliģija kļuvusi, nu tās ir pilnīgi smuļķības. Lauksaimniecības sektors ir jāatbalsta ar uh, valdības infa, intervenču politiku, jo nav iespējams paredzēt cenu uh, svārstībām. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt pārtiks drošību un aizsargāt zemniekus pret cenu svārstībām. Mūsuprāt, vissvarīgākais ir tas, kā Lielbritānijai ir jāizbeidz maksāt par citu neveiksmēm lauksaimniecības politikā. Paldies, Bronsa kungs! un patrons kundze. Nevis kundze. Paldies! Mums ir bijusi milzīga gara procedūra. Mēs esam izrunājuši dažādas kompromisus un tā tālāk. Tagad mums ir ļoti līdzsvarots šis ziņojums. Mēs ņemam vērā dažādas intereses. Šis ziņojums ir labs pamats nākamajiem likumdošanas priekšlikumiem. Uh, Es gribētu pateikties referentam. Es arī ļoti rūpīgi skatīšos, kā tālāk attīstīsies šis jautājums. Piemēram, es uzskatu, ka arī atbalsta sadalīšanai vajadzētu būt pārdomātai. Mums uh, jāskatās, lai šī te sadalīšana nebūtu nenotikts ar kohēzijas kritērijiem. Mums ir nepieciešams godīgi KLP mums ir jābūt attiecīgam budžetam. Arī piena sektors ir ļoti svarīgs. Piena sektors nedrīkstētu uh, ciest, un mēs esam pieteikuši trīs grozījumus par šo lietu. Paldies! Eh, Mičaka kungs, viena minūte. KLP mērķis ir piedāvāt pārtiks produkts Eiropas tirgu. Mums ir jāspēj nodrošināt pārtiks produktus ar pieņemamām cenām, lai apmierinātu patērētā intereses un ražojot pārtiks produktus, mums ir jārespektē arī vidas noteikumi. Mēs atbalstam KLP, mēs esam pret renacionalizāciju, mēs esam pret samazinājumu. Tieši maksājumi būtu jāmaksā skaidri, pēc tam jābūt arī godīgai pieejai visiem vienādi visās valstīs valstīs eh, tiešie maksājumi ir tikai daļa no lauksaimnieku ienākumu. Tāpēc tirgus regulējums arī ir svarīgs, ir jābūt adekvatām cenām, stabilitātei tirgu, un tas viss nodrošina attiecīgi pienācīgu ienākumu uh, lauksaimniekiem un dzīvojot arī Laukos ir jānodrošina piekļuve gan transportam, gan kultūrai, gan citām lietām. Tas viss ir jāiekļauj otrajā pīlārā kohēzijas eh, politika. Komisāra kungs, mums vajadzētu atbalstīt programmas, kas sniedz pārtiks produkts nabadzīgo cilvēku galdam. Paldies! Marinēs Kukungs, viena minūte. Mikro, mikro, please. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Tagad ir. Viens no nākotnes izaicinājumiem ir uh, pārtiks piegādes drošība. Un uh, reforma dos atbildi šai, šim izaicinājumam. Mēs uh, turpināsim tos pozitīvos aspektus, kādi tagad tiek izmantoti. Un uh, es domāju, ka izmantojam uh, desekungā uh, šo uh, veiksmīgo uh, pieju. Uh, Mēs pārējām pie objektīviem kritērijiem, atsakāmies no vēsturiskiem. Nu, nav vienādi tieši maksājumi visām dalību valstīm, bet nu, atšķirība ir uh, godīga. Ievērojot geogrāfisko reģionālo atšķirību, tiek noteikts minimālais un maksimālais slieksnis tiek ievērota ekoloģiski aspekti, arī lauka vidas attīstības, un 2014. gadā prasam finansējumu, kas vismaz būtu tāds pats, kāds 2013. gadā. Esam gandarīti par to, ka pirmais parlamenta ziņojums ir uh, ļoti uh, nāk, uz nākotni uh, orientēts. Paldies! Paldies, priekšsēdētāj kungs. Pats svarīgākais, kas šodien izskan no Eiropas parlamenta, ir tas, ka mēs gribam godību KLP, lai būtu pieklājīgs ienākums visiem lauksaimniekiem, neatkarīgi no tā, kurā lauksaimniecības jomā viņi darbojas un ko viņi dara. Un mēs gribam, lai mums būtu ambiciozs politika tiešmaksājuma ziņā. Mums ir jādomā par lauksaimniecības politikām, lai tās būtu adaptētas jaunajām realitātēm mums ir jāatspogļo arī stratēģija līdz 2020. gadam, arī vide, vides izaicinājumiem, veselības izaicinājumiem jāpievērš uzmanība. Es atbalstu komisāru paziņojumu, ka pirmajā pilārā tiks izskatīts viss iespējas arī piesaistīt jauniešus lauksaimniecībai, jo mums ir jānodrošina, ka apstākļi ir pietiekami labi, lai mēs varētu šos cilvēkus piesaistīt. Un kas mums būtu jādara? Mums vajadzētu piesaistīt jaunus cilvēkus lauksaimniecībā, jo viņi būs mūsu ražošanas garanti. Un mums ir jāskatās, kā mēs varētu piesaistīt jaunus cilvēkus, lai nebūtu tā, ka lauksaimniecība tiek atstāta novērtā cilvēku atstāstēmis. Tātad mums ir jādomā par to visiem kopā. Paldies! Paldies! Mr. Tatarella. Tatarella kungs, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, mans uzvārds ir Tarabella, nevis Tatarella. Reglamenta jautājums, lai uh, norādītu uz to, ka skandalos ir Ungārijas prezidentūra. Tas ir, nu, teiksim, ļoti neveiksmīgs viņi, eh, jautājums, viņi eh, bija pirmajā jautājumā un tagad aizgāja prom no lauksaimniecības diskusijām un atgriežas pie pārvaldības diskusijām, kas nozīmē, ka attieksme pret lauksaimniekiem tie tomēr ir 40% no budžeta. Es gribētu, lai Ungārijas prezidentūras pārstāvji būtu klāt šajās diskusijās, nu vismaz tas bija jāpasaka. Elnézést kérek, hogy a nevét eltévesztettem, de most ér. Atvainojiet, ka nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Esmu tikko ieradies. Tagad uh, Derosī kungs nē, Derosī kungs nav zālē. Paldies, mēs atbalstījām šo pašnācības ziņojumu. Mēs uzskatām, ka KLP ir ļoti svarīga, lai ražotu uh, izstrādājums, pārtiks produktus, un, lai mēs varētu nodrošināt mūsu produktus no iekšienes un nevis importēt tos, bet šeit ir arī daudz līdzsvar trūkumu. Mums jādomā par jauniem kritērijiem, kas maksājums ļautu sadalīt godīgāk, nevajadzētu balstīties uz referents vēsturiskiem maksājumiem, jo ir jāņem vērā arī izmaksas Eh, maksājumiem ir jābūt vienkāršākiem. Tiešie maksājumi tiek sadresēti tikai aktīvajam lauksaimniekam, un te rezultātā būs tā, ka tiešām nodarbosies ar lauksaimniecību, nevis ar kādām spekulatīvām darbībām šie lauksaimniecībā iesaistītie. Mēs gribam, lai lauksaimniecībā tiktu izmantots viss potenciāls, lai būtu kvalitatīva lauksaimniecība, lai būtu arī sakārtots kalnu rajonu šis jautājums. Vajadzētu veicināt arī jauno zemnieku iesaisti un birokrātiju samazināt. Paldies! Elnézést kérek, de 20 jelentkeztek a kegy... Es gribētu atvainoties, jo ir 20 um, runātāji. Brīvā mikrofona procedūrā varēšu dot vārdu tikai 10 deputātiem. Nākošais runātājs Dorfman kungs uh, viena, minūtā, viena minūte, un tas būs pēdējais runātājs. Priekšsētā kungs, komisāra kungs, darbie kolēģi. Desa ziņojums par eh, tādu būtisku lielu soli uz eh, kopējo lauksaimniecības politiku, uz jaunu politiku, un tas arī dod tādu ļoti skaidru pamatojumu līdzekļu sadalēju. Pirmā eh, pīlārā līdzekļi tiek sadalīti taisnīgāk, un visbeidzot ir pienācis laiks šo vēsturisko pieeju no tās atteikties. Uh, Mēs daudz runājam par sadalījumu starp dalību valstīm, bet es domāju, ka mums jādiskutē arī par sadalījumu dalību valstīs eh, pašās. Arī tur ir ļoti liela eh, nevienlīdzība. Un kalnu rajonu un nelieli uzņēmumi, tos jāievēro īpaši. Attiecībā uz um, reģioniem, kas ir neizdevīgā situācijā, parlaments uh, pieņēma lēmumu par jaunu robežu nosprāšanu. Mēs toreiz ļoti kritiski uh, bijām un nesam neko jaunu dzirdējuši. Tādēļ gribētu zināt, ko uh, komisija par šo jautājumu domā. Paldies! Köszönjük szépen! E, Domnule komisār! Paldies! Tagad uh, dodu vārdu komisāram. Pēc uh, šīs diskusijām, kas bija vairāk nekā vienu stundu, uh, Balē, esmu ļoti optimistisks. Ne tikai par balsojumu, par balsojumu, kas būs rīt, un par to, ka tiks apstiprināts uh, ziņojums, kas, uh, kā es ievadvārdos teicu, um, ir daudzā ziņā uh, līdzīgs komisijas paziņojumam pagājušā gada beigās, bet tas ir vērsts um, uz tādiem kopējiem principiem mūsu kopējā lauksaimniecības politikā. Es gribu uh, vēlreiz teikt un vēlreiz atkārtot, kā arī ievadvārdos teicu, paliek uzticams principam, ka ir jābūt eh, starp abiem pīlāriem eh, sabalansētībai. Un otrais eh, pīlārs tam jābūt spēcīgam. Jums ir daudz ambīciju, kas ir saistīts ar šo otro pīlāru un kas tas ir saistīts ar sabalansētību teritorijās, ja vidas jautājums, jaunos lauksaimniekus. Uh, vietējos tirgus, attīstību mūsu lauku uh, teritorijās. Un gribu teikt, ka es, Barozo kungs, piešķiru lielu nozīmi otrajam pīlāram. Un otrais pīlārs nu, netiks uh, kā negatīvi skatīts nākošajās diskusijās. Es gribu uh, arī Barozo kunga vārdā teikt uh, un paust šo viedokli. Nākošais uh, komisija tās uh, paziņojumā neapšauba pārtiks piegādi. Tas ir princips, kas ir ļoti nozīmīgs. Tāpat arī pievēršamies vidas jautājumiem. Šie koncepti, kas tiek piedāvāti, tas ir sabalansējums lauksaimniecības praksē, ko vēlamies atbalstīt. Tādā izpratnē, lai būtu sabalansētība starp ambiciozu konkurētspēju un to, lai saglabātu mūsu dabas resursu reģentīvo spēli jo nezinu, kā varētu būt vidējā un ilgtermiņā konkurētspējīga uh, lauksaimniecības politika, ja ne, uh, ievērosim uh, resursus un nestrādāsim šajā ziņā. Tātad uh, vides jautājumi tiek saistīti ar pārtiks piegādes drošības jautājumiem. Nākošais jautājums. Mērķtiecīgāka uh, līdzekļu izmantošana. Viens no deputātiem par to runāja. Tas, ko komisija piedāvā, ir tādi ļoti eh, skaidri mērķi, tādi eh, mērķi orientācija lielāka. Desakungs arī eh, to piedāvā, un tas atbilst tam, ko komisija plāno likumdošanas priekšlikumā ietvert. Par krīzi. Būs pasākumi, lai uh, varētu pretoties krīzai, kas skar tirgus, arī uh, sanitārai krīzai un ja krīzai uh, klimata izmaiņu uh, jautājumā. Mēs piedāvāsim šādus uh, uh, instruments un paldies uh, parlamentam par atbalstu, kāds mums uh, tiek izrādīts, lai lauksaimnieki paliktu uh, arī šajā izpratnē konkrēt spējīgi nākotnē. Un noslēgumā precizēšu. Vēl vienreiz uh, teikšu, ka esmu optimistisks par rītdienas balsojumu un uh, uzsveru, uh, ka šis deskungs ziņojums ir ļoti, ļoti kvalitatīvs. Uh, un oktobrī komisija nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu, un jūs šajos likumdošanas priekšlikumos ar, atradīsiet visus būtiskos šī ziņojuma elementus. Paldies par šo darbu, kas tiešām dod pievienoto vērtību arī komisijas nākotnē sastāstītajam dokumentam. Paldies! Paldies komisāra kungam. Tagad uh, noslēgumā Referentam vārds eh, Lūdzu Deskungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Paldies par šīm ļoti intensīvajām diskusijām. Paldies par atbalstu, kāds tika sniegts. Komisāra kungs, mēs eh, gaidam jūs paziņojumu oktobrī un tad arī ceram uz veiksmīgu sadarbību. Eiropas lauksaimniecības politika ir plašs faktors. Uh, Tā um, dod pārtiku vairāk nekā 500 miljoniem cilvēkiem un arī ļoti plašas teritorijas tiek apstrādātas, arī daudz darba vietu ir saistīts gan šajā jomā, gan arī saistītajās jomās. Tā attīsta lauku vidi un tā ir um, ilgspējīgākā lauksaimniecība um, tagad vispār tādēļ nesaprot to, ka Barozo kungs runā par masīvu īsinājumu otrajā pīlārā. Līdz ar to viņš apdraud uh, 2020. gada stratēģijas mērķis, tie ir arī viņa mērķi, nu, bet taču neprasam pārāk daudz, ir 14 miljoni uh, m, mm, lauksaimnieku uh, pabaro 500 miljonus cilvēku, un līdz ar to 500 miljonu cilvēku uh, varētu taču arī, nu, kā lai saka, palīdzēt šiem uh, 14 miljoniem lauksaimnieku. Mēs runājam par to, ka no sākotnējā ziņojuma uh, esam nedaudz atkāpusies. Esam ilgi politiskajā dzīvē un zinu ļoti precīzi, kādēļ sastādīju ziņojumu tā, kā sastādīju. Ja es uh, sa būtu sarakstījis ziņojumu, uh, kā tas tagad ir, ko tad es varētu upurēt kompromisiem. Līdz ar to bija pietiekami, nu, tāda bieza peķu kārtiņa, ko nogriezt, lai varētu uh, kompromisu sasniegt un lai sasniegtu tādu. Uh, Eh, tādu kompromisu, eh, kāds bija. Tātad, nu, bija šādas rezervas manā ziņojumā. Es gribu, lai mēs kā parlaments tādu ļoti skaidru uh, eh, impulsu dot, runāt ļoti skaidru par tiem punktiem, kas atļautu Eiropas lauksaimniekam veidot uh, drošu nākotni, labu nākošu. Un likumdošanas priekšlikumos uh, Mums intensīvi jāsadarbojas, lai mēs sasniegtu tādu ļoti labu nākotnes mērķi. Un teikšu jums, šodien šeit parlamentā jums visdrīzāk būs vairāk atbalsta nekā no uh, daža laba komisāra. To mēs jums piedāvājam. Paldies! Köszönjük szépen, jelentéstévő úr! Paldies! Paldies Desikungam! Līdz ar to Diskusijas par šo punktu tiek noslēgtas.